relatori, cominciando. Pirmkārt, aicināšu izteikties jautājumu autoriem. Albrecht kungs, kas divas minūtes. Paldies, priekšsādātāji. Šodien mēs diskutējam par Eiropas eh, ārestu orderi. Es uzskatu, ka ir pienācis laiks eh, noturēt šādas diskusijas. Politiskajās grupās mēs esam iesnieguši jautājumus Vis, visas politiskās grupas ir iesniegušas e, šādus jautājumus par Eiropas aresta orderi un tā piemērošanu. Mēs esam arī lūguši komisiju un padomu iesniegt priekšlikumus. Eiropas e, aresta orderis e, tika atzīts gan policijas, gan tiesu vidū, un tāpēc arī tas tika pieņemts ar pamatlēmu palīdzību. Eiropas parlaments uzskata, ka šī uh, eh, aresta ordera nosacījumi ir pilnīgi skaidri. Te ir runa par smagiem noziegumiem, par vienmērīgu uh, un harmonisku piemērošanu un uh, nosacījumu harmonizēšanu visā Eiropas Savienībā. Ne visi šie nosacījumi tiek simtprocentīgi piemēroti. Mēs redzam, ka šajā ziņojumā ir atklājušās vairākas problēmas ir jānodrošina pielāgojumi gan praksē, gan arī tiesību aktos. Es domāju, ka mums eh, pēc desmit gadu darba, arī pateicoties Redingas kundzes darbam, mēs pietuvojamies standartu vienādošanai, bet pastāv tomēr dažādas atšķirības, ja ir nu par apcietinājumu apstākļiem, par uh, tiesību aizsardzības garantijām. Šeit nav runa tikai par policijas un tiesu iestāžu sadarbību. Uh, Šeit ir runa arī par apcietinājuma apstākļu uh, vienādošanu. Uzskatu, ka Eiropas aresta orderis ir jāpielāgo, jo pašlaik tā piemērošana neatbilst standartiem, kādus mēs pieprasījām. It īpaši, ja runa par proporcionālitātes pārbaudēm atsevišķos gadījumos. Paldies! Nākamais runātājs Busu Tilkungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tas ir Eiropas instruments, kas mums palīdzēja pārvarēt e, dalību valstu robežas, lai būtu kopīgs tiesiskums. Eiropas apcietināšanas orders ir nepieciešams, tas ir skaidrs signāls. Ja kāds pastrādā noziegumu vienā no dalību valstīm, tad viņš nevar aizbēgt uz citu dalību valstu un izbēgt sodam par pastrādāto noziegumu. Šis cilvēks tiks vajāts. Bija skaidri jāparāda, ka Eiropas apcietināšanas orders ir labs instruments, kas dos pozitīvus rezultātus. Ir taisnība, ka šobrīd šis instruments nav pilnīgi perfekts Šīs grūtības mēs redzējām, šīs problēmas redzējām, ka aresta orders tiek izmantots pārāk mazu noziegumu izsakošanā, tātad nevietā. Es neuzskatu, ka Eiropas apcietināšanas orders būtu jāizmanto, ja kāds ir nozadzis pāris kaklašsājuši citā dalību valstī ir tāds konkrēts gadījums, un tā ir neproporcionāla Eiropas apcietināšanas ordera izmantošana. Tādējādi tas laupa uz tautas uzticību šim te būtiskajam nopietnajam instrumentam. Es domāju, ka mums šīs kļūdas ap, apcietināšanas ordera izmantošanā ir skaidri jāapzina, jānorāda uz tām bet mēs nedrīkstam atteikties no paša instrumenta. Eiropas komisijai mums ir jāpalīdz izprast tas, kā tieši apcietināšanas orderis ir izmantots kopš tā radīšanas. Tikai tad mēs varēsim izdarīt secinājumu, vai šis orders ir jāizmaina kaut kādā veidā, vai tā lietošana ir jāizmaina. Paldies par uzmanību. Paldies Busu Tilkungam. Barones Lutforda, trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Liberāļu grupa Eiropas parlamentā vienmēr ir atbalstījusi Eiropas apcietināšanas orderu iedibināšanu. Tas ir būtisks instruments būtisku pārobežu noziegumu apkarošanā. Taču tanīpat laikā mana grupa vienmēr ir uzsvērusi, ka Eiropas apcietināšanas ordera sistēma ir nepilnīga, ja mums nav procedurālās aizsardzības tiesības šeit Eiropas Savienībā. Mēs, ko, mēs nemitīgi aicinām padomi ātrāk rīkoties, īstenojot Eiropas komisijas priekšlikumu šajā virzienā. Šobrīd situācija, paldies Dievam, mainās. Es esmu ļoti priecīga par to, ka viceprezidenta Redinga ļoti aktīvi iesaistījusies ceļa kartas izstrādē par aizsardzības veidošanu. Vai ar to pietiks, lai uzlabotu apcietināšanas orderi? Es domāju, ka ar to nepietiks. Ir jāskatās, kā praksē tiek izmantot šis apcietināšanas orders. Uh, Jāsaka, ka tomēr ir zināma panākuma. Laika posmā no 2005. līdz 2009. gadam gandrīz vai 12 tūkstoši izvarotāju, bērnu, ļaunprātīgi izmantotāju, narkotika tirgoņi tika izsūtīti no, e, tika noķerta Eiropas Savienībā. Un 2005. gadā Londonā notikušie teroristu uzbrukumi metro arī vainagojās ar vainīgo apcietināšanu Itālijā tikai pateicoties pateicoties Eiropas apcietināšanas ordenim. Eiroskeptiķi šo apcietināšanas ordeni nemitīgi izmanto kā tādu um, piemēru tam, cik ļoti tiek pārkāptas cilvēktiesības. Apvienotā karaliste uh, ir otrajā vietā aiz Vācijas pēc uh, šī te uh, apcietināšanas ordera izmantošanā. Es esmu dalībniece vairākās juridiskās organizācijās, kuras ir norādījušas uz to, ka nepareiz tiek izmantots apcietināšanas ordens. Pie, orders, piemēram, e, ir ļoti gari pirms tiesas procesi joprojām pēc tam, kad tiek izmantots šis apcietināšanas orders daudzās valstīs vislikt apstākļu cietumos, un arī šis orders tiek izmantots pārmērīgi daudz. Eiropas komisija neuzskata, ka mums ir jāpārskata likums likumdošanu par Eiropas apcietināšanas orderi. Es gan domāju, ka mums tas būtu jādara. Ir nepieciešams proporcionalitātes pārbaudas ieviest tā, lai mazāki noziegumi netiktu izmantoti uh, orderu izdošanai. Otrakārt, cilvēktiesības uh, ores, uh, ordera izpildes valstī ir jānosaka ļoti skaidri un nevis tikai ar atsaucēm. Treškārt, uh, ir jāparedz iespējas, kad nedrīkst izmantot Eiropas apcietināšanas ordeni. Nedrīkst cilvēku izsakot visā Eiropā tad, ja nav pienācīga pamata viņa izsakošanai. Un domāju, ka ir vēl daudz citu momentu, kas ir jāpārmaina šajā Eiropas apcietināšanas ordera likumdošanā. Taču pēc būtības šis instruments ir ļoti veiksmīgs. Tie, kas to apšauba, viņiem jāatbild uz jautājumu, vai viņiem patiktu, ja krimināli noziedznieki gadiem ilgi slēptos tepat Eiropā un tiesības sargājušās iestādes netiktu tām klāt. Tradicionālā noziedznieku izdošana aizņem pārāk daudz laika un tā ir pārāk birokrātiska. Paldies! Lūtfords kundzei, nākamā runātā Sipels kundze, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Debatēs par Ungārijas konstitūciju tika vairāk kārt pausta kritika par to, ka tās ir politiskas debates. Es par to ļoti brīnos, jo politiskas debates taču ir izteikts parlamentu uzdevums. Un tieši tāpēc mums arī vajadzētu domāt par tēmata politisko traktējumu. Uh, Organizētā noziedzība un noziedzība kā tāda nekad nav baidījusies no robežām. Tieši tāpēc nav nekādas jēgas Eiropā atkal uzcelt robežas un ierobežot mūsu tautu kopīgu pastāvēšanu. Mums ir jādomā par mūsu dalībvalstu sadarbību un par pārobežu sadarbību policijas un tiesu iestāžu starpā. Eiropas aresta orderis E, daudzveidīgā veidā ir pierādījis sevi kā veiksmīgs instruments, taču uh, bieži vien šis instruments nedarbojas pietiekami labi, ja ir runa par, uh, piemēram, velosipēdu zādībām vai citiem sīkiem no, noziegumiem ir jā, jādomā arī par tādām situācijām, kad aresta orderis eh, nav izpildāms, tāpēc, ka nav nekāda tiesiska pamata to darīt. Ir jāatcerās par tādām nelēmīgām situācijām, kad eh, pilsoņi tiek atkārtoti aizturēti, kad viņš čērso robežas. Tas, manuprāt, neatbilst eh, tiesiskajiem noteikumiem Eiropas Savienībā. Uh, Bet kur tad rod, ir šī problēma? Vai tie ir runa par informācijas trūkumu vai nepareizu piemērošanu dalību valstīs? Visi šie jautājumi ir jāatbild, un Eiropas komisijai vajadzētu pieņemt mērus, lai stātos pretī e, šo e, noteikumu pārkāpumiem. Mēs nevaram e, pieļaut to, ka uzticība šiem pasākumiem pazūd. Mēs saprotam no mūsu pieredzes, ka uh, ir ļoti svarīgi veidot ceļu kārtas. Mēs vēlamies, lai visi eh, būtu vienlīdzīgi, lai eh, apsūdzētajiem būtu vienādas tiesības, un Eiropas komisijai arī vajadzētu nodrošināt eh, spiedienu, un vajadzētu arī paļauties uz to, ka Eiropas parlaments atbalstīs komisiju tās darbā. Sipels kundze, vai jūs akceptējat eh, jautājumu, kas tiks uzdots, eh, jo ir pacēta zilā kārtē? Jā. Sipels kundze, jūs eh, teicāt, ka Eiropas aresta orderis ir bērniņš. Vai īsnībā tas nav tāds kā Frankensteina, Frankensteina monstrs? Ich weiß nicht, ob ich auf Ihre Frage antworten soll, die ja eher... Es nezinu, kas izraisīja šādu polemisku izteikumu, taču es uzskatu, ka Eiropas āresta orderis ir ļoti piemērots instruments vienotā Eiropas telpā, lai cīnītos pret noziegumiem. Noziegumi nav nacionāli, noziegumi ir starptautiski, tie pārkāp robežas, un tieši tāpēc mums ir vajadzīga pārobežu sadarbība. Jā, protams, eh, Eiropas āresta orderis vēl ir jauns, un tāpēc eh, tam ir zināmas kļūmes, bet eh, tās noteikti var labot. Batenkungām vārds. Kopš 2004. gada esmu brīdinājis, ka Eiropas āresta orderi varētu izmantot kā uh, apspiešanas līdzekli pret, pret politiskiem disidentiem. Tieši tas pašlaik notiek Žuliana Sanža gadījumā. Zviedrijas lietā ir ļoti daudz uh, ne, nepareizību un pārkāpumu. Iepriekšēja izmeklēšana pret viņu, ko Zviedrijas tiesībās sauc par nelielu izvarošanu pēdiņās, eh, prasīja gandrīz četrus mēnešus pirms tika izdots arest orderis. Atkārtotā izmeklēšana atklāja prokurora kļūmi un jo nebija intervētī tādi liecinieki, kas varētu attaisnot Sanža kungu. Lielbritānijā tiek apgalvots, ka uh, apsūdzības pret Asanžu ne, netikt uzskatītas par izvarošanu saskaņā ar Lielbritānijas kriminālu tiesībām. Atkārtot ir minēts, ka šīs e, sievietes īsti nevar apgalvot, vai uh, e, Asanža rīcība ir izvarošana, jo viņas nav juristes. Uh, Tāpat arī nav skaidrs, kas īsti tiek uzskatīts par noziedzīgu nodarījumu. Asanča kungs eh, palika Zviedrijā piecas minūtes, eh, piecas nedēļas atvainojos, lai atbildētu uz jautājumiem, bet eh, šī izmeklēšana tika arvien atlikta. Asanža kungs apgalvoja, ka viņam ir ļoti daudz informācijas, ko tas varētu sniegt par kara noziegumiem Afganistānā. ASV valdība rīkojas tā, it kā tā būtu uzsākusi karu pret Wikileaks organizāciju un uh, apgalvo, ka tā ir teroristiska organizācija. Ir jāatcerās, ka nebija nekāda pamata izdot Eiropas arestu orderi pret Asanžu. Zviedrijai ir uh, cieša sadarbība ar ASV attiecībā uz apmaiņu ar pierādījumiem un liecību nodāšanu. Tas liek apšaubīt Zviedrijas šķietamo neutralitāti. Tieši tāpēc kāds bija pamats izdot uh, Asāņu Zviedrijai. Amerikāņi vēl ar vien meklē uh, un apkopo pierādījumus pret viņu, un viņi nezina, uh, kādu apsūdzību varētu viņu, pret viņu izvirzīt. Līdz ar to viņu nevar izraidīt uz uh, Lielbritāniju. Uh, bet kaut kur viņš ir jāpatur, lai viņš nevarētu atgriezties Austrālijā. Eiropas ārestu orderis izrādījās ļoti liederīgs instruments. Kā jau es teicu iepriekš, saskaņā ar Eiropas ārestu orderi izdošana vai vienkārši tiesiska nodošana pašlaik ir kļūsi par birokrātisku formalitāti. Īsnībā nav nekādu reālu garantiju. Pēc eh, šī mana izklāsta mans jautājums komisijai Eh, un padomē nav, vai šis orderis tiek izmantots politisku motīvu dēļ, bet gan vai to var šādā veidā izmantot. Pierādījumi rāda, ka e, eh, Asanža gadījumā aresta orderis noteikti ir politiski motivēts. Paldies, tagad dodu vārdu De Jonga kungām uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Mutiskā jautājuma teksts varētu šķist, e, e, likties sauss un abstrakts, taču šeit ir runa par cilvēku likteņiem un par cilvēku pamattiesībām. Nīderlandē 1997. gadā Nīderlandiešu uzņēmēju apvainoja tajā, ka viņš ir eh, pārkāpis poļu nodokļu. Uh, noteikumus, un viņš tika turēts apcietinājumā divus mēnešus. Pēc tam viņš eh, samaksāja izpirkuma maksu un tika atbrīvots, un vairāk viņš neko par šo lietu nav dzirdējis. Poļi eh, pieprasīja šī eh, uzņēmēja izdošanu, izmantojot tieši Eiropas āresta orderi. Šī privāta persona Van Disandons tika ievietots ļoti sliktā cietumā, kur apstākļi vispār neatbilda nekādām prasībām. Tika izmantotas dažādas procedūras, pietēja, piemēram, tika izmantoti uh, video pierādījumi. Mēs redzam, ka tiek izdoti jauni aresta orderi. Atkal šis uh, cilvēks ir samaksājis izpirkuma naudu un ir ticis atbrīvots. Tas var novest pie dažādām problēmām un cilvēktiesību pārkāpumiem. Mana politiskā grupa tāpēc eh, vēlētos lūgt paskaidrojums no komisāras par proporcionitātes principu piemērošanu. Vai jūs varat nodrošināt, ka šie cilvēki patiešām drīkst un tiem ir tiesības? apstrīdēt Eiropas āresta orderi gan izdevēja valstī, gan arī izpildes valstī. Vai jūs varat garantēt, ka valstīs, kur apstākļi cietumos ir necilvēcīgi, āresta ordera piemērošana tiks apturēta? Un ka šim cilvēkam, par kuru es runāju, Nīderlandiešu uzņēmējiem, vairs nevajadzēs no nekā baiļoties. Paldies Kirkhopa kungam divas minūtes. Komisārs kundze, neviens nevar norād, noliegt to, ka Eiropas aresta orders ir pozitīvi ietekmējis cīņu pret pārobežu noziedzību. Ir jāatcerās, ka ir aizturēti 12 tūkstoši narkotiku, kontrabandistu izvarotāju, pedofilu un tā tālāk. Un tādēļ mēs varējām izvairīties no garām izraidīšanas procedūrām. Ir jāatcerās, ka brīvās robežas ir palielinājušas eh, pārobežu noziedzības līmenī, taču arestu orderā pienākums nekad nav bijis cīnīties pret maziem noziegumiem, piemēram, eh, cūkas nozagšana, šokolādes tāfelītes nozagšana veikalā un tā tālāk. Mēs redzam, ka visas politiskās grupas un nacionalitātes, kas ir pārstāvētas šeit, saka, ka ir pienācis laiks izvērtēt eh, šo, šos noteikumus un iespējams tos arī grozīt. Uh, Ir jānodrošina proporcionalitāte šo noteikumu piemērošanā. Ja runa par izmeklēšanas orderi, tad tā ir daļa no aresta ordera, un mēs nedrīkstētu pieļaut tās pašas kļūdas, ko agrāk. Šie jaunie tiesība akti ir jāsastāda skaidri atceroties tās problēmas un šķēršļus, ar ko saskārās aresta orderis. Ir ļoti daudz piemēru par nepiemērotiem apstākļiem cietumniekiem, par eh, kļūdu upuru grūtībām aizstāvēt savas tiesības. Ir eh, jāatcerās, ka Eiropas ārēsta ordera paši pamati ir grīļīgi. Mums ir jāatjauno uzticība šim rīkam un ir jānodrošina tā uzlabošana. Ir jāatcerās, ka cīnoties pret eh, smagiem noziegumiem ir jāievēro standārtī šī instrumenta piemērošanā. Kirhopa kungs, vai jūs akceptēsiet jautājumu saskaņā ar zilās kartas procedūru? Es vēlējos uzdot jautājumu Kirkhopa kungām, tāpēc, ka viņš uzskata, ka arestorders ir jāpārskata un jāpārvērtē. Mans viedoklis ir daudz spēcīgāks. Viņš pieminēja Eiropas izmeklēšanas orderi. Uh, Viņš teica, ka iespējams tas ir mm, viens solis par tālu, bet vai viņš zina, ka iekšlietu ministra Terēza Meija Lielbritānijā stājoties amatā piekritā Eiropas izmeklēšanas orderim. Tas nozīmē, ka tagad mēs vairs nevaram atteikties un mums nāksies akceptēt jebko, kas tiks pieņemts likumdošanas procesā. Te būs runa par kvalificētā vairākuma balsojuma un galīgo iznākumu mēs nevaram garantēt. Te ir runa par toriju dubult standartiem. Tas nozīmē, ka es izsakos šeit pret Eiropas Savienības tiesību aktiem, bet eh, savā parlamentā es tos atbalstu. Kirkhopa kungs. Lielbritānijas valdības attieksme pret arestu orderu un izmeklēšanas orderu ir tāda, ka tā uzskata, ka ir jārīkojas Lielbritānijas labā, ja runa par pārobežu noziedzības novēršanu. Mēs esam ļoti cietuši no noziedzības un īpaši no terorisma. Noteikti, ka minētais kungs man piekritīs, ka mums ir jābūt pietiekami apņēmīgiem, lai cīnītos pret šo noziegumu. Un darbs pāri robežām noteikti ir labākais veids, kā to panākt. Protams, ka izmeklēšanas orderis ir jāīsteno ļoti rūpīgi, bet uh, vienkārši noraidīt tā jēdzienu nav pareizi. Mums ir jāpaskatās uz šī ordera detaļām, mums tas ir jāīsteno un jānodrošina, lai tas darbotos līdzās aresta orderim. Tas, ka mēs esam akceptējuši orderi, norāda to, ka mēs cīnāmies pret pārobežu noziedzību, un es patiešām ceru, ka minētais kungs piekrīt mūsu viedoklim šajā jautājumā. Paldies! Ministrs Gerikungs, lūdzu. Jorī kundze, paldies, priekšsādātāji, komisāri, godātie deputāti. Eiropas apcietināšanas orders ir kļūst par vienu no veiksmīgākajiem instrumentiem saistībā ar apusēju atzīšanu, kas vien tik pieņemts Eiropas uh, Savienībā. Tāpēc es esmu pateicīga, ka jūs esat sākuši šīs debats. Uh, Padome ir veltījis daudz uzmanības un enerģijas šim jautājumam. Tika uh, eksperti novērtēja praktisko šī instrumenta izmantošanu. Tas tika īstenots visās dalībvalstīs triju, laikā, triju gadu laikā. Eiropas apsnināšanas ordera ieguvumi ir daudz lielāki nekā iespējamie trūkumi. Pateicoties šim orderim, Savienībai uh, lielā mērā izdevies samazināt eh, nodošanas laikus no gada, diviem gadiem līdz pat pāris mēnešiem. Iepriekšējā izdošanas sistēma bija sarežģīta un tā vairs neatbilda pašreizējai mod modernajai pasaulē saistībā ar organizēto pārobežu noziedzību. Runājot par proporcionalitāti, ir bijuši mazāk nesvarīgi gadījumi, kad šis uh, orders tika nepamatoti izdots. Tā izdošana ir atkarīga no katras dalībvalsts atbildīgās iestādes, kurā gadienā tā grib izdot šo orderi. Pretēji izdošanai šis Eiropas apcietināšanas orders ir pilnīgi pakļauts tiesu sistēmai. Tas vienmēr ir balstījies uz tiesas atzinumu valstī, kas izdod orderi, Un e, tā vienmēr bijusi valsts e, nacionālā tiesa iestāde, kas pieņem lēmumu. Ja ir kaut kāda proporcionalitātes problēma, tad to izraisa nevis pats instruments Eiropas apcienāšanas ordera pamatlēmums, bet tā drīzāk izriet no uh, kriminālu tiesību politikām dažādās dalībvalstīs. Uh, Šis orders būtu pieņēm, pie, pie, piemērojams tikai tad, eh, kad nav iespējams cita preventīva aizturēšana. Padomi ir aicinājusi ordera izmantotājus izskatīt iespējams citas alternatīvas šim orderim krimināla tiesvedības efektivitātes labāk varētu izmantot citas instruments, piemēram, citas piespiedi instruments apusējai juridiski atzīšanai. Videokonferences varētu izmantot, aicināt kādus tiesu ar tiesas pavēstis starpniecību izmantot Schengens informācijas sistēmu, lai secinātu, kur dzīvo aizdomās turētā persona un izmantot pamat eh, lēmumu attiecībā uz finanšu eh, sodu apusēja atzīšanu. Katrā ziņā šos lēmumus vienmēr pieņem orderi izdodošā iestāde. Un eh, šīs uh, iestādes lēmumi uh, pamatojas uz tiesneša vai prokurora lēmumu orderi izdodošajā valstī. valstī. Turklāt mums jādomā arī par upuriem. Vairumos gadījumu viņi e, dzīvo orderi izdodošajā valstī, nevis orderi izpildošajā valstī. Tātad e, arī šādā veidā viņi tiek aizsargādi. Ja e, mēs nespiežam taisnu tiesu, attiecīgā brīdī tad tas skaitē arī upuriem. Tātad upura interesēs ir pēc iespējas ātrāk īstenot šo procesu. Padome ir paredzējis pieņemt ceļa kārti, kuru ir piedāvājis Ungārijas prezidentūra, lai stiprinātu upur tiesības. Proporcionalitātes princips ir īstenojams tikai pamatojoties uz mūsu uh, pamatvērtībām. Runājot par aizsardzības tiesībām, es gribētu norādīt, ka Eiropas apcietināšanas orderis um, atšķirībā no izdošanas balstās visaptvarošā tiesu sistēmā. Tā jau ir uzticam garantiju. Eiropas aresta apcietināšanas orderis vienmēr pamatojas uz tiesas lēmumu šī ordera izdošanas valstī, un tas ir izpildāms uh, izpildītāja valstī tikai pamatoties uz tiesas lēmumu. Un eh, persona vienmēr var izmantot tās aizsardzības tiesības konkrētajā dalību valstī, un tas pilnīgi atbilst Eiropas cilvēku tiesību judikatūrai, kas Šī tiesa, kā zināms, atrodas Strasbūrā. Taču tas nenozīmē, ka persona, pret kuru vēršas Eiropas apcietināšanas orderis, e, nevar izmantot e, tās tiesības izpildi valstī. Direktīva numur 2010 64 ES arī paredz interpretācijas tiesības e, un tulkojumu krimināla procesā saistībā ar Eiropas apcietināšanas orderu izpildi. Turklāt mēs augstu vērtējam to, ka komisija nākuši klajā ar priekšlikumu direkt, Eiropas parlamenta direktīvai par tiesībām uz informāciju krimināla procesā. Bāžas, ka um, Eiropas apcietināšanas uh, orderis E, varētu novest pie datu dzēšanas Schengens informācijas sistēmā nav pamatotas. Tikai valsts, kas izdo, e, iestāde, kas izdod orderi, var e, arī atsaukt šo orderi. Ja dalībvalsts atsakās izpildīt šo orderi, tad konkrētā persona tiek palaista brīvībā. Ja atteikšanās izpildīt eh, šo orderu ir galīga, tad eh, persona, pret kur šis orders ir vērsts, nedrīkst vairs tikt apcietināta tajā dalībvalstī. Bet uh, valstī, kas izdevusi orderi, šis orders tomēr ir spēkā tāpat kā jebkurā citā valstī. Un daži vārdi par pašu sistēmu Un vēl daži vārdi par eh, apstākļiem cietumos. Eh, šī tēma tomēr nav saistīta ar Eiropas apcietināšanas orderu īstenošanu. Inzādo dalībvalstu eh, varas iestāžu atbildība ir nodrošināt to, ka šie cietumi ir atbilstoši prasībām, neat, neatkarīgi no tā, vā, no tā, vai cietumnieki ir no citām dalībvalstīm vai nē. Paldies par uzmanību. Ministrs. Paldies ministrs kundzei. Un tagad aicināšu izteikties komisāru Redingu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Iespējams, jūs zinat, ka komisija pieņēma uh, ziņojumu par Eiropas apcietināšanas ordera ieviešanu šī gada 11. aprīlī. Šajā ziņojumā ir runa par pamat aspektiem apcietināšanas ordera praktiskajā izmantošanā. Pirmo reizi kopš ordera ieviešanas 2004. gada janvārī šajā ziņojumā skaidri norādīts, kādi ir panākumi ieviešot šo orderu un kādi ir arī trūkumi šobrīd. Mm, ļoti daudz, kas ir teikts par orderu priekšrocībām, taču es gribētu pasvītrot vēl to, ka laikposmā no 2005. līdz 2009. gadam gandrīz vai 50 tūkstoši Eiropas aresta orderu tika izsniegti. Apmēram 12 tūkstoši orderu tika arī izpildīti. Šajā pašā periodā apmēram 60% no pieprasītajām personām tika arī apcietināts aptuveni 14 līdz 17 dienu laikā. Un tika 48 eh, dienas bija garākais laiks, kas tika izmantots personas apcietināšanai personu izdošanas vidējais ilgums bija um, arī pazeminājies salīdzinot ar iepriekšējo praksi. Es domāju, ka visi deputāti man piekritīs, ka līdz ar to apcietināšanas orders ir ļoti labs veids, kā notvert likuma pārkāpējus un kā padarīt mūsu kriminālu tiesību sistēmu efektīvāku. Mēs esam veiksmīgi risinājuši pedofīlu, teroristu un dažādu citu smagu noziegumu pastrādātāju tīklu atšķetināšanu. Un tomēr kopš 2007. 2009. gada esam novērojuši, ka apcietināšanas orderu skaits, kas ir izsniegti, ir ļoti strauji pieaudzis. Dažos gadījumos šis apcietināšanas orders netiek izmantots proporcionāli. Tas tiek izmantots, lai apcietinātu ļoti mazu noziegumu pastrādātājs, kas nozaguši vai nu sīvēnu vai divriteni. Tas nav nepieciešams. Tas kaitē Eiropas apcietināšanas ordera imidžam. Uh, Mm, tas ir savstarpēji atzīts tiesisks līdzeklis, kur vajadzētu izmantot tikai nopietnos gadījumus. Šī iemesla dēļ Eiropas komisija tagad nolēmus rīkoties. Call... Vispirms komisija aicina Eiropas Savienības dalībvalstis izpildīt proporcionāli šo uzdevumu. Tad, kad tiek aicināts izpildīt aresta orderi, tad ir jābūt samierīgai attieksmei un attiecīgi ir jāaizpilda trūkumi likumdošanā tur, kur ir kaut kas nepietiekams no normatīvā eh, līmeņa, lai varētu nodrošināt arestu izpildu. No otras puses, mēs gribētu lūgt, lai prokurori arī neparaksta šos orderus e, sīku nozīgumu gadījumā. Tāpēc mēs esam gatavi arī izstrādāt tādu rokas grāmatu, kur mēs gribētu dot tādas instrukcijas, kas būtu jādara tādā līmenī un mēs arī nāksim klajā ar priekšlikumiem līdz 2011. gada beigām. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams uzlabot apmācību gan policistiem, gan arī tiesnešiem, arī juridiskiem speciālistiem. Tas viss tāpēc, lai aresta ap, apcietināšanas orders tiktu pareizi izpildīts, lai arī vērst uzmanību uz to, ka Eiropas Savienībā eksistē arī aizsardzības mehānismi, kas neļauj pārkāpt cilvēktiesības. Runājot par šiem aizsardzības līdzekļiem, kas neļauj pārkāpt cilvēktiesības, šeit ziņojumā ir atzīmēta arī vajadzību stiprināt savstarpēju uzticību dalībvalsts tiesiskajās sistēmās. Un tāpēc komisija ir sākusi darbu, proti darbu ar procesuālo tiesību normu īstenību otrādi tātad attiecībā uz apcietinātām personām tiek strādāts pie minimāliem noteikumiem, eh, piemēram, tiesības uz tūkojumu, rakstisko, mutisko. Šī tiesība norma jau tika apstiprināta 2010. gadā, kā arī tiesības saņemt informāciju par tiesībām rakstiskā veidā. Arī par to mēs vienosimies ļoti drīz. Un nevēlākā šodien komisija ir pieņēmusi arī trešo priekšlikumu par procesuālajām tiesībām. Tas ir priekšlikums, kas ļaus nodrošināt piekļuvu advokātu pakalpojumam un arī tiesības informēt trešo personu, tad, kad cilvēkam tiek atņemta brīvība. Tur būs ietverta norma piekļuvēja advokātu pakalpojumiem gan arestu izpildošajā valstī, gan arī arestu orderi pieņemošajā valstī, pieņemušajā valstī. Visas šīs procesuālās tiesības attiecas uz apcietināšanas orderi, visi šie pasākumi ir veidoti tā, lai attiecīgi tika visi pierādījumi tikt izmantoti tādā veidā, kas nebūtu pretrunā ar attiecīgās personas pamatiesībām. Priekšsēdētā es arī gribētu atbildēt uz konkrētu jautājumu, kas šeit izskanēja, ko autori ir uzdevuši man savā tekstā. Komisija nezin, nav tāda informācija reakciju par pieprasījumu, kas nāca no Zviedrijas uz apvienoto karali attiecībā uz Asanža kungu, attiecībā uz seksuāliem noziegumiem. Mēs nezinām, ka šajā situācijā Eiropas apciešanas ordens būtu izmantots kaut kādā citā, plašākā nozīmē, ne tikai tiešam nolūkam. Mēs uzskatām, ka šī procedūra attiecīga apcietināšana ir pilnīgi tiesiski pamatota procedūra. Izmantot šīs orders tiek tādā gadījumā, kad attiecīgai valstī nav nekādas iespējas iejaukties. Un šajā konkrētajā piemērā, ko piemin e, parlaments, attiecīgo procedūru ir izvedusi mm, apvienotā karaliste un Zviedrijas attiecīgās iestādes un valsts iestādes vai valdība nekādā veidā nav iejaukusies. Otrs jautājums par iespējamo izraidīšanu uz Amerikas Savienotajām valstīm. Es gribētu pasvītrot, ka jebkurs jautājums saistībā ar potenciālo izraidīšanu uz ASV šeit mūsu rīcībā nav informācija par tādiem pieprasījumiem. Bet, ja tāds pieprasījums tomēr kļūtu mums zināms, tad šāda veida izraidīšana varētu notikt tikai, ja tam piekrīt uh, attiecīgi izraidošā dalībvalsts, proti apvienotā karalisti, jo 28. pantā padomas ietver lēmumā persona tiek izraidīta saskaņā ar apcietināšanu ordeni, to, ne, orderi, to nedrīkst izsūtīt uz trešo valsti bez kompetentās iestādes piekrišanas attiecīgajā dalību valstī, kas attiecīgo personu izdod citai valstī. Tas ir tikai vēlreiz, lai pasvītrotu šī jautājuma tiesisko pamatu, bet, protams, viss jautājums ir par to, kas būtu, ja būtu, jo nekas konkrēts šai ziņā nav parādījies uz galda. Paldies, komisārs kundze, un tagad uzklausīsim politisko grupu pārstāvis vispirms Dijas Demēra kungs no EPP grupas. Paldies, priekšsādātāja kungs. Eiropas apcietināšanas orders ir svarīgs instruments cīņā pret organizēto noziedzību, terorismu un cita veida noziegumiem. Tas ir, tā ir laba sistēma, tas ir labs instruments, tas ir būtisks stūrakmens šajā jomā, un šeit ir eh, prasīt konkrēta īstenošana un arī savstarpēja atzīstana. Uh, atzīšana. Tas ir svarīgs un liederīgs instruments, un tomēr nedrīkstam aizmirst, ka ir arī savas vājās puses. Vājās puses ir labi saskatāmas, un to arī Redings kundze jau nu pat sacīja. Runa nav tikai par komisijas ziņojumu, kas bija sastādīts 2011. gada aprīlī, bet arī par 2005. un 2006. gada ziņojumiem. Vājības un vājie punkti noteikti ir jālikvidē ir divi pamatprincipi, no kuriem šis, šie vājie punkti izriet. Pirmkārt, šī izsūtīšana, un otrkārt, nosūtīšana atpakaļ, izraidīšana un nosūtīšana atpakaļ. 45 tūkstoši ir jau šādā veidā pārvietoti Bet kas būtu jālabo šajā sistēmā, ir jārūpējas par to, lai būtu procesiāls garantijas starp valstīm, kas izsūta cilvēku un valsti, kas saņem. Bet principā jautājums ir būtisks un būtu labi, ja ir labi, ka Redingas kundze jau sacīja, ka dalība valsts ir jāaicina um, uzrādīt proporcionalitātes principu un jārūpējas arī par to, lai šis arestu orders netiktu izmantots nelieliem noziegumiem. Paldies! Tika minēts arī kāds, kādi skaitļi. Katrs apcietināšanas ordens izmaksā 25 tūkstoši eiro. To ir sacījis kāds īru tiesnesis, Un es šim tiesnesim gribu sacīt, es tam nevaru ticēt. Viņam būtu jāpierāda, kā viņš ir nonācis pie šādām izmaksām. Un noslēgumā priekšsēdētāja kungs, es domāju, ka šo likumu vajadzētu pastiprināt un vajadzētu pastiprināt arī procesuālās garantijas. Paldies, saka priekšsēdētājs. Šeit ir zilo kartiņu Dārtmuts pacēls. Vai jūs esat gatavi uzņemt šo jautājumu, runātāji kungs? Labi, Garsī kungs piekrit. Jautājumu uzdod Dartmut kungs. Vai Dievs Demēra zina, ka ir iespējama arī pātrinātā procedūra par izraidīšanu. 2003. gada apvienotā karalists parakstījis šādu nolīgumu ar Spāniju ilgi pirms apcietināšanas orders stājies spēkā. Uh, Vai e, runātāja kungs e, nevarētu piekrist, ka daudz labāk strādāt ir saskaņā ar iepriekš minēto principu, e, apkarojot nopietnas noziegumus, nekā izmantojot šo apcietināšanas orderu, par kuru mēs šodien runājam? No, no, querido kolega. Yo creo que la or... Jā, godātais kolēģi, es domāju, ka Eiropas apcietināšanas orders ir svarīgāks elements elastīgāks elements, lai visas noziedzības formas likvidētu, lai cīnītos pret tām. To sacīja arī komisāras kundzes, vēlreiz to tikai uzsveru. Pavēl par izsūt, izraidīšanu var ilgt gadu, bet Eiropas uh, ar, uh, apcietināšanas orders jāīsteno 40 dienu laikā. Tas ir daudz efektīvāks process, lai cīnītos pret terorismu un citu veidu noziedzību. Paldies! Marais kungs, sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Mūsu grupā situācija ir ļoti skaidra. No vienas puses mēs esam dzirdējuši padomus viedokli, ka, ja tiek izpildīts pareizi šis orders, ja tas netiek izmantots sīkos gadījumos, tad eh, priekšrocības no ordera ir daudz lielāks nekā trūkums. Un mēs arī eh, dzirdējām komisijas teikto, tā, viņi stāstīja par īstenošanas ziņojumu, tas ir ļoti ticams, ļoti nopietns. Un ja mēs varēsim sakārtot šo jautājumu par, eh, par triviāliem gadījumiem, ja mēs sakārtosim samērīgam jautājumu, tad joprojām Eiropas aresta orders būs veids, kā mēs varēsim cīnīties no noziedzību. 12 tūkstoši ir cip cipars ļoti nopietns, bet es zinu, ka mani vēlētāji, tad, kad mēs runājam par 2005. gada terora aktiem, tad ir jāsaprot arī plašāk simboliski šis jautājums, ka Eiropas apcietināšanas orders tomēr varētu darboties un varētu strādāt. Šobrīd situācija ir vienkārša, mēs ejam no darbiem pie vārdiem otrādi no vārdiem pie darbiem, un mums ir divi tādi smagi jautājumi. Vispirms samērīgumu trūkumu. Samērīgumu nevarētu atstatīt vienā dienā, un tāpēc es atbalstu komisārs teikto par tiesnešu apmācību, par to, ka mēs arī mm, attiecīgi strādājam šiem triviāliem gadījumiem, jo tie tiešām ir problēma, bet tam ir nepieciešama arī padoms rīcība. Es runāju ne tikai par šo padomu, bet arī par visām dalībvalstīm ir nepieciešams strādāt pie procesuālām garantijām. Šī te pirmstiesas aizturēšana ir problemātiska daudzās valstīs, arī manā valstī. Lūk, šādas situācijas vajadzētu atrisināt, lai mēs varētu šo rīku izmantot pareizi. Bet vēl grūtāk būs radīt vienotu konkrētu spēles lauku attiecībā uz aizstāvību. Un mūsu grupā mēs ļoti nopietni attiecamies uz likumdošanas procesu kvalitātu un ātrumu un tas ir jāsakārto, lai mēs varētu ar apcietinājušo orderu palīdzību noķert nopietnus noziedzniekus, kā tam ir jābūt. Mēs nevaram šo ticamību mazināt, ķeroties pie sīkiem gadījumiem. Lūk, tāda ir mūsu grupas pozīcija, un mēs saprotam, ka vēlēšanās strādāt tieši tā ir novērojama, bet no dalībvalstu puses ir jābūt ļoti uzmanīgai rīcībai, lai mēs arī izpildītu šo orderi, bet ir jāstrādā arī saviem likumdošanas aktiem, lai šo vienoto spēles lauku veidotu kā paredzēts. Paldies, mums vēl ir pacelts arī Bertona kungs pacēls zilo kartīti, Morājas kungs, vai jūs esat gatavs atbildēt uz jautājumu? Lūdzu, Bertona kungs. Klod, jautājums jums. Jūs runājat par proporcionalitātes trūkumu, bet viena lieta ir tādu, ko neviens nav pieminējis. Tiesa nevar izskatīt prima facie eh, pierādījums eh, un tad lemt, vai drīkst izrādīt vai nē. Mums ir ļoti daudz rajonu, kur šī eh, problēma ir aktīva akūta, un es vienā rajonā esmu sēdējis arī apelācijas tiesā, es dzirdēju tiesnešu viedokli, es saprotu, ka nebija nekāda pierādījuma, kas ļāva izraisīt, izraidīt šo personu, bija attiecīgi dokumenti, kas nebija pārliecinoši. Kādā veidā jūs tiktu galā šādu neskaidrību? Tādi gadījumi, kad tiesa neizskata prima facija šāds pierādījums un arī attiecīgi nevar strādāt ar tiešiem pierādījumiem pret personu. Šis jautājums bija ļoti skaidrs, saka priekšsēdētājs cerams, ka atbild arī būs šeit tomēr ir jābūt šādiem primāriem pierādījumiem. Jūs nevarat izpildīt apcietināšanas orderi situācijā, ka tiesnes nesaprot pamat faktus. E, Simjā gadījumā ir arī procesuāls problēmas. Tiesa izskatīs šo, jūs runājat par apelācijas gadījumu Simeo, tas ir gadījumu, tas ir process, kas bija jau pirms pirmās apcietināšanas ordera fāzes, un mēs par to šodien nerunājam. Paldies, Grīsbek kundze no liberāļiem un demokrātiem. Paldies. Es saprotu, ka mēs runājam ļoti katego tādās kategoriskās kategorijās. Mums ir jādomā par šīs procedūras saīsināšanu lai mēs varētu šo rīku izmantot efektīvi, lai cīnītos pret noziedzību. Mums ir nepieciešams um, izmantot šo dokumentu, par, šo rīku pareizi, par to runāja arī iepriekšējie runātāji. Mani šeit ir ļoti daudz tādu triviālu piemēru prātā, kā piemēram velosipēda eh, zakšana. No otras puses ir arī smagi noziegumi eh, un ir tādi gadījumi, kad nevainīga persona tiek ielikta cietumā. Tātad šeit ir daudz šīs eh, lietas. Mēs grupā runājām ļoti ilgi par to, ka vajadzētu uh, izveidot kādas aizsardzības mehānismus, kas neļautu ne, ignorēt personas pamatiesības, un interesanti bija dzirdēt komisārs priekšlikumu šodien izstrādāt attiecīgās vadlīnijas, ko mēs varētu izmantot šādos gadījumos, un kur būtu arī attiecīgās pamatiesības aizsargāts. Mums ir jāstrādā ar apcietināšanu to tādā veidā, lai iedzīvotāji saprot, kādos gadījumos tas tiek izmantots, un tas mums ir nepieciešams solis, lai konsolidēta Eiropas tiesību sistēma. Paldies, Grīzbe kundze, un tālāk Žobro kungs no konservatīvā partijas un reformijas puses. Lielas paldies, priekšsēdētāji! jaunām dalībvalstīm nepieciešami efektīvi rīki, lai cīnītos pret noziedzību, bet īpaši uh, eh, smagiem noziegumiem un organizēto noziedzību. Šajā gadījumā Eiropas aresta orders ļauj risināt šādas problēmas. Tas arī ņem vērā to, ka pārvietošanās brīvību Eiropas Savienība izmanto ne tikai parastie cilvēki, bet arī noziedznieki. Viņi izmanto šādu brīvību, lai organizētu un veiktu noziegumus un izvairītos no uh, sodīšanas vietā, kur viņi ir izdarījuši noziegumu. Tieši tāpēc ir labi, ka ir šāds instruments, kas darbojas, tomēr tas būtu labāk jāuzrauga. Jo visiem jauniem rīkiem ir gan plusi, gan mīnusi, un mums būtu jādomā par šī ordera darbības uzlabošanu. Iespējams, eh, vajadzētu limitēt tā piemērošanu nesvarīgos nozīgumos, piemēram, tad, kad ir uh, kaut kādi minimālie soda mēri. Baronais Lutforda ir pacēlus ziro kartiņu. Vai jūs atbildēsiet? Jā. Jā, ja es saprotu, tad Zabaro kungs ir no Polijas, un es īsti neesmu pārliecināts, vai es piekrītu pēdējai piezīmē tulkojumā. Bieži tiek teikts, ka Polija ir viena no piemēriem, kur nav sliekšņa līmeņas soda mēram, lai izdotu Eiropas aresta orderi. Vai jūs esat domājuši par kriminālu eh, sistēmas reformu, tā lai tiesnesim būtu kaut kādas mm, izvēles eh, iespējas, eh, kad izdot šo orderi un kad nē, lai par uh, nenozīmīgiem noziegumiem netiktu izdots šāds orders. Mēs to noteikti novērtētu, jo ir daudzi poļi, kas dzīvo Londonā, Lielbritānijā, kas nav izdarījuši smagus noziegumus, bet mēs saņemam uh, šādus aresta orderus. Priekšsēdētājs atgādina, ka jautājums nedrīkst ilgt ilgāk par 30 sekundēm un atbild arī attiecīgi tikai 30 sekundes. Zobrokungs saka paldies par šo atbildi. Jā, tā ir taisnība. Mēs zinām, ka šāda problēma ir. Jūs pieminējāt eh, šo problēmu. Nu, polijas tiesas mēģina rīkoties eh, centīgi, varbūt pārāk centīgi. Un jāņem vērā arī tas, ka daudzi poļi dzīvo Lo Londonā un ir tādi šaubīgi gadījumi, kad šāds orders ir izsniegts. Uh, Varbūt tāpēc būtu noderīgi, ja komisija izdotu vadlīnijas, lai novērstu to, ka aresta orderis tiek izdots gadījumos, kad ir izdarīti nenozīmīgi noziegumi. Tagad Sargentīnī kundze no Zaļo partijas. Liels paldies priekšsēdētāji! Esmu ļoti pateicīga par Lutfordas kundzes uzdoto jautājumu, jo tas bija tieši tas, ko es gribēju teikt. Pagājušajā nedēļā biju Polijā, piedalījos tiesas procesā pret Kodisikana kungu, kas ir Nīderlandes pilsonis. Viņš tika izdots Polijai, izmantojot Eiropas aresta orderi. Uh, noziegums, par kur it kā viņš tika izdots, tika veikts 90. gados un tika panākta vienošanās starp valstu tiesnešiem. Un problēma e, šajā gadījumā bija tāda, ka šim cilvēkam nozaga viņa sirds zāles, un šeit mēs runājam nevis par to, kā arestu orderis tiek izdots, bet par to, kādi ir apcietināšanas apstākļi, uh, vai cietumnieku turēšanas apstākļi konkrētās valstīs. Vēl ir runa par to, ka tiesnesim varbūt ir zināmas izvēles iespējas, subjektīvas iespējas noteikt, piemēram, ka ja uh, apstākļi cietumos nav humāni, tad varētu izmantot Eiropas cilvēktiesību konvencijas trešo pantu un uh, nolemt šo cilvēku neizdot ir teikts, ka valstīm ir eh, jādod izvēles iespējas, kā viņas piemēro šo te aresta orderi. Es tam piekrītu, bet varbūt eh, varētu dot tiesnešiem iespēju teikt, ka dažos gadījumos es šo te eh, aresta orderi neizdošu. Stojanova kungs ir pacēlis zaļo, zilo kartiņu, atvainojos. Lūdzu, Stojanova kungs. Paldies! Man liekas, ka jūs runājat par to pašu lietu, kas tika pieminēta pirms dažām minūtēm. Es gribēju uzdot to pašu jautājumu, ko gribēju jau uzdot pirms brīža, bet man nebija iespējas. Tad, kad jūs runājat par šādām lietām, varbūt konkrēti nosauciet konkrētu cilvēku vārdus. Un es gribēju, lai jūs konkrēti pasakat, kā šo cilvēku sauc, jo viņa tiesības ir pārkāptas. Sargentīnī kundze sanka, ka šeit jau nav nekāda noslēpuma, eh, vārds jau tika pieminēts, viņa vārds ir Kols de Sukuns, un vēl bija viens Nīderlandes pilsonis Hohner kungs. Desakunu kungs nebūtu nekaunās, viņš vēlas lai Eiropas aresta orderes sistēma tiktu mainīta un ir gatavs par to runāt arī publiski. Tagad Trianta Felidis kungs goja grupas vārdā. Daudz varētu teikt par šo te aresta ordeni, orderis atvainojas un tā izpildi. Dažus gadījumus jau kolēģi pieminēja, bet es gribēju pievērsties kādam konkrētam aspektam. Tieši cilvēktiesību un cilvēktiesību ievērošana, jo visiem aizdomās turumajiem ir cilvēktiesības, bet tās bieži netiek ņemtas vērā. Pirmstiesas uh, apcietinājums, uh, kas tika jau pieminēts, ir brīnišķīgs piemērs šeit. Tiek pieņemts, ka cilvēktiesības visās Eiropas Savienības valstīs ir vienādas, bet diemžēl tās netiek vienādi interpretētas šajās valstīs. Uh, piemēram, tiesības um, uz klusēšanu. Ko jūs, komisāri, šeit ieteiktu? Vai jūs uh, gribētu aicināt noteikti universālas tiesības katram konkrētam aizdomās turamajam, piemēram, izmeklēšanas periodu laikā Lielbritānijā vai Īrijā? Uh, Vai jūs vēlties, lai mēs par to vispār nerunātu šeit? Visi šie jautājumi ir jāņem vērā. Tiesnesis, protams, pieņems lēmumu, vai konkrētā gadījumā konkrēts indivīds tiks izdots vai nē. Bet tam visam būtu jābūt harmonizētam, saistītam ar likumdošanas prasībām. Tam visam būtu jābūt daļai no Eiropas aresta ordera. Dartmunds grāfs no konservatīvo partijas likuma galvenais mērķis ir aizsargāt cilvēkus no neobjektīvas. No neobjektīva ieslodzījuma, bet izskatās, ka Austrum Eiropas valstīm nav šādas prioritāras likuma jomas vai aspekta, jo izskatās, ka saskaņā, piemēram, ar Bulgārijas likumu jebkuru var izdot, un Britu tiesnesis šeit neko nevar darīt. Situācija ir vēl sliktāka. Britu valdība ir piekritusi piedalīties Eiropas izmeklēšanas orderī, kas vēl vairāk ierobežo Britu tiesības. Uh, liberāli demokrāti, kas par to ir atbildīgi, sauc sev par pilsonisko brīvību partiju. Tas ir nožēlojami, jo š, viņu vadībā pilsoniskās brīvības vienkārši tiek apturētas kalē ostā. Boranes Lotforda pacēla zilo kartiņu. Lūdzu. Diemžēl nav ieslēgts mikrofons. vai Dartmunds grāfs zina, ka liberāļu demokrāti ar konservatīvo atbalstu Lordu palātā 2003. gada izdošanas likumā iekļāva pilnvaras tiesnesim atteikt aresta ordera apstiprināšanu, ja pamatiesības netiek ievērotas. Jūs vienkārši šeit no sāna kaut ko kliedzat, tad, kad mēs strādājam, lai aizsargātu pamatiesības. Jums vairāk vajadzētu koncentrēties uz to, ka tiesām vajadzētu izmantot 21. pantu šajā dokumentā. Un es tad biju Lordu palādes locekli un piedalījos visā procesā. Diemžēl laikam nav ieslēgts mikrofons. Start from the beginning again. Yes. Nothing. Nekas, ko jūs teicāt, nekādā ziņā mūsu kritiku neatsver. Un atbildot jums, es arī gribētu teikt, ka jūs pilnīgi kļūdaties, ja uzskatat, ka labākas tulkošanas tiesības ļauj kaut kā pretnostatīt kaut ko pozitīvu šim likumdošanas aktam, kas vienkārši grauj cilvēktiesības. Bronsa kungs nākošais. Šeit mēs runājam par kaut ko, kas pilnībā nav saistīts ar izdošanas eh, uzklausīšanu tiesā pirms 2003. gada. Šeit mums, eh, piemēram, nebūtu jārunā par to, ka pierādījuma trūkums būtu kaut kāds pamats neizdošanai šeit cilvēki var tikt izdoti uz jebkādu citu valsti, ja ir izdots šāds te aresta orders un netiek ievērots dubultās sodāmības vai nesodāmības princips. Šeit mēs nerunājam par nopietniem noziegumiem, bet varbūt par kaut kādiem nenozīmīgiem, nesvarīgiem uh, pārkāpumiem. Un tādējādi cilvēki tiek nosūtīti uz kaut kādu nožēlojumu vietu un automātiski tiek sodīti cilvēki pat var tikt sodīti par viedokļu paušanu, un es nedomāju, ka tas šeit kaut kā varētu kalpot par uh, traucēkli izdošanai. Eiropas aresta orderis uh, ir izveidots, lai, lai kavētu noziedzību, lai kavētu terorismu, bet uh, mēs esam redzējuši daudzus gadījumus, kad ir pieļautas tiesiskās kļūdas un cilvēki tiek izdota bez tiesiskā pamatojuma. Mums ir nepieciešama prasība, ka tiesa apstiprinās personas izdošanu tikai par nozīmīgu noziegumu, tikai tad, ja ir uh, pietiekoši pierādījumi un ja izdošanas valsts likumdošanas akti ir pārkāpti. Antonesko kundzes divām minūtēm. Arestarea este un instrument eficient de combatere. Paldies, priekšsēdētā Eiropas aresta ordenis. Orderis ir ļoti efektīvs rīks, lai cīnītos pret pārobežu noziedzību Eiropas Savienībā. Tas ir ļoti efektīvs, lai pātrinātā veidā izdotu noziedzniekus eh, no vienas dalību valsts uz otru, piemēram, organizētās noziedzības vai terorismu gadījumos. Bet ir gadījumi, kad šo orderi izmanto arī nenozīmīgu nodarījumu gadījumā. Piemēram, gadījumos, kad tas nav bijis pat nepieciešams vai tas ir bijis neproporcionāli, tas ir radījis arī pārāk lielu slogu izpildu valstī šī neproporcionālā izmantošana, lai cīnītos eh, pret pārrobežu noziedzību, ir grāvusi uzticību, jo dažas valstis proporcionalitāte vērtē pēc saviem kritērijiem. Šeit mēs runājam par nekonsekventu, nevienādu piemērošanu un savstarpējās atzīšanas eroziju. Tiesības uz tiesisko palīdzību ir jādod gan izpildu valstī, gan arī pieprasītāju valstī. Mēs gribējām uzdot šos jautājumus padomēm komisijai tieši tāpēc, lai garantētu, ka krimināla tiesību sistēma un, no, un apstākļi cietumos negrautu šo te savstarpējo uzticību dalību valstīs. Gribu pateikties komisārai Redingai par visu, ko viņa ir darījusi, lai stiprinātu šo te jautājumu. Tagad Romero Lopes skundze. Paldies, priekšsādātāja kungs Redings kundze. Patiesībā pamatiesība pārkāpums ir viens no lielākajiem trūkumiem, kāds pastāv un par ko esam runājuši arī šajā pēcpusdienā. Aizsardzības klauzula vai garantētās procesālās tiesības, tas netiek nodrošināts. Mēs runājam par eh, procesu, par kriminālo procesu, un ja rodas kāds, kāda problēma, vai arī, piemēram, cietumos ir kādas problēmas, problēmas tad mums arī jā, jānodrošina arī kāds problēma risinājums. Samērība arī ir svarīgs aspekts, tāpat arī uh, lai šis orders netiktu izmantots nelieliem pārkāpumiem. Ja ir, piemēram, runa par kādu velospēdu nozagšanu vai līdzīgiem pārkāpumiem, tie, bet apcietināšanas orders attiec uz 23 noteiktiem noziegumiem, un, un tajos šādi mazie noziegumi nemaz nav minēti. Tas nozīmē, ka mēs varam, protams, uh, visu padarīt vēl smieklīgāku ar dažiem um, piemēriem, dažādiem piemēram, bet mēs tālāk netiksim. Bet pamat problēma ir un paliek tā, ka mums ir kopienas instruments vajadzīgs, kā Eiropas apcietināšanas orders. Paldies! Nākamais runātājs - vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, saka Hautals kundze. Ungārijas deputāte teica, ka šeit jau nav runa par pašu orderi un par to, ka šis orders varētu būt problēma. Problēma ir tajā, kādas politikas ir katrā dalību valstī. Šī ir vienkārši retorika, tas tie ir tīri meli, jo mums ir jāatzīst, ka arestorders jau no paša sākuma ir bijis problēma. Jo tika pieņemts, ka visām valstīm ir vienādi standarti krimināla tiesību jomā, bet izrādās, ka tikai tagad mēs šo standartus radām pēc tam, kad Lisabonas līgums ir stājies spēkā. Es gribēju teikt, ka Eiropas cilvēktiesību tiesa jau ir atzinusi, ka mēs nevaram atgriezt atpakaļ cilvēkus uz grieķu cietumiem, Kad tad mēs teiksim, ka mēs nevaram izdot balstoties uz aresta orderi, tāpēc, ka apstākļi cietumos saņēmē valstī ir tik slikti? Tavares kungs uz vienu minūti. Zidiens. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Eiropas Savienība ir apkopojusi virkni pieredzes parlaments, eirozonas, tāpat arī Schengenas zona. Tur ir gūta daudz un dažāda pieredze, bet ir svarīgi, lai politiķi uh, ka politiķi nav tik labi kā zinātnieki. Zinātnieki dažkārt saka, ja pieredze nav pietiekama laba, tad mēs to atstājam malā, bet Eiropas apcietināšanas orderis. Šajā ziņā mēs zinām, ka te ir šaubas un arī ir zināmas problēmas. Redings kundze sacīja, ka ir problēmas. Un kā jau minēts, būtu svarīgi ka šis apcietināšanas orders netiek izmantots automātiski, īpaši nelielu pārkāpumu gadījumā. Šādos gadījumos, bet nedrīkstam arī pieļaut to, ka apcietināšanas ordeni pilnīgi likvidē. Tas ir vajadzīgs. Eiropas apcietināšanas orderim jābūt saistītam ar apsūdzētā tiesībām, respektīvi tiesības uz aizstāvību un jāizvērtē arī apcietināšanas apstākļi Eiropas cietumos. Tas nav viens un tas pats. Proti, ja kādā valstī eh, kāds tiek apcietināts vai B valstī, ir svarīgi izvērtēt šos nosacījumus, veikt noteiktu darbu arī komisijā, teiksim, tieši šo izvērtēšanu, lai pēc tam varētu izmantot šo apcietināšanas ordeni ar lielāku uzticību. Paldies, Stojanas kungs! Paldies! Argumenti no to puses, kas kritizē šo orderi. Jā, visus tos argumentus jau esmu dzirdējis no kolēģiem no patriotiskām kustībām. Mūsu sākotnējā argumentācija tika nosaukt par skeptisku, un e, mēs tikām saukti par traucēkļiem progresa ceļā. Gjorī kundze nosauca pat uh, kaut ko pavisam briesmīgu šodien, vai teica pavisam kaut ko briesmīgu. Viņa teica, ka šī ordera efektivitāti grauj dažādi aspekti. Uh, Es zinu, ka ir jāseko vienam principam. Labāk izlaist desmit, nevai, desmit vainīgos no cietuma, kā ielikt vienu nevainīgo cietumā. Un šeit ir tikai viena atbilde. Likums ir jāpilda. Mēs, parlaments, kā likumdevēja vara, uh, Mums ir jādara viss, lai nodrošinātu, ka likums ir pārāks par visu. Iekolīno kungs. Paldies! Eiropas apcietināšanas orders ir pamat instruments, lai cīnītos pret terorismu un organizēto noziedzību, un es domāju, ka mēs varam panākt vienprātību. Un daudzi jau teica, arī priekšsēdētājs un komisijas pārstāvji, tas ir arī apliecinājis tam, ka uh, policijas un tiesu sadarbība var darboties un var sasniegt svarīgus mērķus. Ir samazināta gaidīšanas laika, arī izmaksas ir jāpārbauda, šie pētījumi būtu jāpadziļina. Uzticība starp dalību valstīm ir ļoti svarīga, bet vienlaikus ir jārūpējās, lai šis instruments tiktu samērīgi izmantots dalību valstīs proti, lai varētu izmērīt, kas ir lielie un kas ir nelielie pārkāpumi un lielie, kuru gadījumā attiecīgi šo aptiecināšanas ordeni izmanto. Tāpēc es domāju, būtu labi, ja tiktu iesaistīta arī prokuratūra, Eiropas prokuratūra, ja tāda kādreiz tiktu izveidota, jo tādā veidā šie spriedumi varētu tikt pārbaudīti spriedumi, kas ir izdota dalību valstīs. Protams, būtu jābūt īpašai sagatavošanai un dalību valstīm būtu jāatbalsta. Es ceru, ka nākamā nedēļa komisija izdos zaļo grāmatu par apcietināšanas nosacījumiem, kas ir pamat nosacījumi un kas ir svarīgi, un tāpat arī par citiem svarīgiem aspektiem. Tātad samērīgums ir ļoti svarīgs. Informācijas apmaiņai būtu jābūt labākai, labākai sagatavotībai. Mēs esam pārliecināti, ka samērīga izmantošana ir ļoti svarīga, lai īstenot šo instrumentu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, Jakolīnā kungam. Nākamais runātais ir Kasteks kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze, mēs secinām, ka apcietināšanas ordera izmantošana rada lielus jautājumus. Proti, ka dažkārt ir nepamatot apcietināšana dažās dalību valstīs notikusi, dažās dalību valstīs to izmanto vaļīgāk, dažkārt tas ir izmantots pret pamattiesībām. Vairākus tūkstošus apcietināto personu ir Eiropas Savienībā daudzi atrodas cietumos citā valstī, nevis savas, savā dzimtajā valstī, un garantijas nevienmēr ir tās pašas, kā tās būtu viņu izcelsmes valstīs. Tā tad ir nesamērība un arī nepieciešamība rīkoties. Ar Stavros Lavrinīdis esmu šī iemesla dēļ iesaistījusies šajā darbā un esmu arī sacījis, ka mums vajadzētu uh, dot savu ieguldīt, lai nacionālajie mehānismi tiktu radīti ar mērķi panākt neatkarīgu kontroli. Es ceru, komisārs kundze, ka jūsu zaļajā grāmatā, kādu jūs eh, ierosināt, ka arī šie jautājumi tiks iekļauti un ka drīzumā varēs panākt pamattiesību eh, apkopojumu, kas būtu visiem ievērojams. Paldies! Kas te kvoskungs? Paldies, priekšsēdētāji kungs! Eiropas apcietināšanas orders, kā jau runātāja sacīja, ir izrādījies lielisks instruments un liederīgs instruments noziedzības apkarošanā. Un tomēr, lai arī ir veiksmīgi gadījumi, pēdējo septiņu gadu laikā esam redzējuši, ka sistēma nav perfekta, un ka šis instruments netiek in izmantots tā, kā sākotnēji bija domāts. Ir vairākas vājības, vājās vietas minētas arī ziņojumā, kas tika sagatavots nesen, piemēram, apcietināšanas nosacījumi, ilgie izmeklēšanas laiki un termiņi, un tie ir svarīgi punkti, piemēram, nevien uh, jeb trū, tas, ka trūkst pārbaude un trūkst šī samērība. Un šis ir svarīgs aspekts, kas ir ļu, man īpaši tuvs, jo dažkārt nelieli pārkāpumi ir tie, kur gadījumā izmanto. Un to arī minēja jau polijas gadījumā, ka lielākoties šie orderi tiek izdoti kur polijas iestādēm nav ties, iespējas izdot savus, tā, bet tai nebūtu tā, tam nebūtu tā jābūt, un tāpēc pirms apcietināšanas ordera iz, izdošanas būtu jāpārliecinās, cik smags ir noziegums, kāds būtu soda apmērs, vai nevarētu izmantot mazāku apjomīgu procedūru, un, protams, būtu jāizvērē, jāizvērtē arī finanses, kas ir saistītas ar šo apcietināšanas orderi. Ir jāievēro konsekvences, proti starp pastāvošajiem noteikumiem un to piemērošanu, un tāpēc man būtu, es, man interesētu dzirdēt, kādas soļas jūs paredzat šajā procesā. Paldies, Fosa kungam, Papa Nikolau kungs. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ κύριε Πρόεδρε. Paldies, priekšsēdētāji, ar lielu interesi es uzklausīju deputātu uzstāšanos. Protams, ka mēs visi saprotam, mēs redzam, ka cīņa pret noziedzību nav tikai nacionāls jautājums, tas ir Eiropas līmeņa jautājums. Eiropas aresta orderis ir būtisks solis uz priekšu, lai cīnītos ar noziedzību tā radot Eiropas tiesiskuma telpu un cīnoties pret pārobežu noziedzību un terorismu. Protams, eh, kā mēs jau esam intensīvi diskutējuši arī par individu tiesībām uz pārvietošanos Eiropas Savienībā, ieskaitot arī Schengenas zonu, Un ja mēs runājam par atvērtām robežām, šīs nav atvērtas robežas tiem, kas cenšas izbēgt vai izvairīties no soda. Runājot par šo orderi, bieži ir tā, ka tā piemērošana nav proporcionāla, tīpaši nacionālā līmenī. Jā, protams, ka ir daudzas lietas, kas ir jādara, lai šo orderi stiprinātu, Pavisam nesen mēs redzējām šādu situāciju Grieķijā, jo bija cilvēki, kurus meklēja par nopietniem krāpniecības noziegumiem. Viņi vienkārši izvairījās no soda, izmantojot dažādas uh, procedūras, dažādas regulas, nosacījumus dalību valstīs. Viņi vienkārši manipulēja ar sistēmu. Un šajā gadījumā Eiropas aristorderim būtu jārod risinājums. Gribēju beigt sakot, ka jā, patiešām, komisār, kā jūs teicāt, mums pēc iespējas vairāk jāizmanto Interpols, mums ir jāstiprina šī sistēma, mums ir jāspēj iegūt informāciju no Schengenas sistēmas, un dalību valstīm ir jāspēj strādāt harmonizēti, tā lai spētu stāties pretī visiem izaicinājumiem. Paldies! The eye procedure and I give the floor first to Pani Skridlevska. Tagad Šidļevskas kundzei vārds, mēs sākam brīvā mikrofona procedūru. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Eiropas apcietināšanas orderim būtu jābūt instrumentam, lai saglabātu kārtību un nodrošinātu pilsoņu drošību. Šo orderi nedrīkst izmantot, lai veicinātu kriminālu noziegumus, un lai cilvēki varētu izvairīties no soda, bet ir tomēr dzirdētas bāžas par šo, šī ordera izmantošanu. To liecina arī ziņojums, ko minēja, jau arī Redingas kundzē ziņojumā sacīts, ka dalību valstīm būtu jārūpējās, lai šo apcietināšanas orderu neizmantotu ļaunprātīgi, un ka to nedrīkst izmantot arī vienkārši automātiski, piemēram, neliela pārkāpuma gadījumā. Es atbalstu pārdomas, kas ir saistīts ar šo jautājumu, proti drošības jautājums un drošības aspekts, bet es aicinātu komisiju uzlabot šo principu īstenošanu un rūpēties, lai šis instruments netiktu izmantots neliekdarīgi. Paldies! Nākamais runātājs. Priekšsēdētāji, es biju referents, tad, kad mēs pieņēmām 2001. gadā šeit ziņojumu par Eiropas apcietināšanas orderu. Varbūt atcerēsties, ka mēs jau tajā laikā aicinājām padomi un komisiju iestrādāt aizsardzības mehānismus, un komisija arī teica, ka izstrādās direktīvu par uh, apsūdzētā tiesībām kas, krimināla procesa. Uh, bet jāsaka, ka šī direktīva par um, šīm tiesībām joprojām stāv attiecīgi padoms kuluāros. Un šobrīd mums ir jārunā par to. 2002. gadā parlamentam nebija līdzlemšanas tiesības, un mēs uzskatām, ka kopumā virziens uz apcietināšanas orderu bija pareizs solis, un kā daudzi jau šodien teica, šis orders ir ļoti vērtīgs instruments pārobežu noziedzības apka, apkarošana. Ir bijušas arī problēmas, bet pārsvarā tas ir saistīts ar starptautisko tiesību nepareizas interpretācijas, šī ordera attiecināšanu uz maznozīmīgiem noziegumiem un arī nepiemērotiem uzturēšanās, aizturēšanas apstākļiem. Uh, Un eh, tāpēc es gribētu atbalstīt visus, izņemot vienu, ka šodien uzdeva jautājumu, kas bija pret jebkāda veida juridisko sadarbību, vajadzētu drīzāk domāt par procesu uzlabošanu. Tālāk Tānoka kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es personīgi uzskatu, ka šeit vajadzētu ienest veselo saprātu šajā debate. Es e, zinu, ka šis aresta orderis ir nepieciešams rīks, lai cīnītos pret terorismu un noziedzību. Ir tīpaši ņemot vērā, ka mums ir brīva pārvietošanās. Es redzu, ka trūkumi ir diezgan mazi, bet e, tie trūkumi tādi, kur mēs nevarētu likvidēt pilnīgi visu šo orderi, izsviežot to ārā vēl pirms tas ir kaut ko panācis. Mums vajadzētu eh, runāt par nozīmīgiem noziegumiem, piemērot to orderu tikai tādos gadījumos ir jārespektē arī fundamentālās pamatiesības, habeas corpus, nosacījumi jāiestrādā. Lielākā daļa apvienoto, eh, no apvienotās karalists izsūtīto pārsvarā tie ir migranti, kas ir ieradušies no citām valstīm, kas ir apsūdzēti eh, ļoti nopietnos noziegumos, bet attiecīgajā gadījumā mums arī ir diezgan liels lokus uz nodokļu maksātājiem, lai sūtītu atpakaļ tiesai uz savām valstīm. Paldies, tālāk nākamais runātais. Paldies, priekšsēdētāji. Pagājušos dažos pēdējos gados ir bijuši gadījumi, kad ir izsniegts ar apcietināšanas orders par nelieliem pārkāpumiem. Un tad nav runa par lieliem noziegumiem. Uh, tās nedrīkst stāvēt pretrunā ar subsidiaritātes principu. Valstīm ir jānodrošina aizsardzība, un tā ir aizsardzības funkcija, proti aizsardzība iedzīvotājiem, un dažādas tiesu sistēmas nodrošina izraidīšanu. Eiropas apcietināšanas orders, tas uh, ir kā princips, kurā tiek aizsargāts arī pilsoņu tiesības. Paldies Obermajer kungam! Alpāno kundze. Prezidente, signora komisārija. Paldies, priekšsādātāja komisārs kundze. Eiropas apcietināšanas orders ir pirmais instruments, kas tika aktivizēts Eiropas Savienībā, ar kura palīdzību varēja tikt atzīti uh, tiesu lēmumi. Šis instruments ir ļoti svarīgs, īpaši organizētajā noziedzības apkarošanā un tāpat arī cīņā pret mafiju. Es esmu rakstījusi ziņojumu par šo jautājumu, un arī tajā ir runa par eh, dažādiem uzlabojumiem šajā jomā. Proti, ka vajadzētu orderi labāk izmantot tieši dalību valstīs, proti, lai ņemtu vērā arī noziedzīgās organizētās noziedzības apkarošanu. Ir svarīgi uzsvērt dalību valstu lomu, īpaši uh, ietver lēmumu 3. un 4. pantā. Turklāt svarīgi ir arī, lai organizētās noziedzības jomā un tāpat arī cīņā pret mafijas darbību eh, Eiropas apcietināšanas orders tikt izmantots Paldies! Un tagad dod vārdu komisārai Redingai. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, ko es varētu teikt, ka šeit šai parlamentā valda diezgan liela vienprātība par to, ka Eiropas apcietināšanas orders ir pozitīvs rīks, ka tas ir atrisinājis arī vairāks jautājums drošības ziņā Eiropas Savienībā. Ir negatīvie elementi, kas ir saistīti ar orderu rīkojumu īstenošanu, un šie negatīvie aspekti ir jālikvidē. Tāpēc um, šie priekšlikumi, ko piedāvā komisija, lai veiktu šo likvidēšanu, ir proporcionalitātes pārbaude, kur mums ir jāieskatās, vai e, cik nopietnas ir šis noziegums, arī attiecīgs notiesājušā sprieduma ilgums un arī jāskatās uz izmaksām, izmaksu efektivitāti, kas izriet no apcietināšanas ordera. Lai proporcionalitātes pārbauda būtu vienkāršāka, komisija izstrādās groks grāmatu ar grozījumiem. To varēs izmantot kā proporcionalitātes testu. Arī apmācība ir ļoti svarīga mums un nākamajos mēnešos un gados apmācībai būs liela nozīme, jo mums ir jāapmāca gan tiesneši, gan prokurori, gan advokāti, jāiemāca viņiem izmantot mūsu Eiropas likums. Un minimālie standarti arī apcietinātajām aizdomās turmajām personām arī ir svarīgs elements, jo arī šie aspekti attiecās uz Eiropas arestu rīkojumu Es piekrītu visiem tiem, kas ir pasvītrojuši problēmu, kas ir saistīta ar apstākļiem cietumā. Gribētu jums teikt, ka nākamajā nedēļā komisija pieņem zaļo grāmatu par aizturēšanu. Valstu valdības ir atbildīgas par aizturēšanas apstākļiem un cietuma pārvaldību, tomēr Eiropas Savienības uzdevums ir izdarīt tā, lai tiesiskā sadarbība darbojas, lai fundamentālās tiesības tiktu respektētas. Un tieši tāpēc arī ar zaļo grāmatu mēs aizsāksim apspriešanās procesu, kas notiks līdz 30. novembrim. Mums vajadzēs izpētīt uh, sīkāk saikni starp aizturēšanas apstākļiem un apusējo uzticēšanos. Es domāju, ka šeit, šajā parlamentā visi zina un saprot, ka aizturēšanas apstākļiem ir ļoti liela ietekme uz lēmumu apusēju atzīšanu. Tas ir saistīts arī ar tiesnešu sadarbības eh, principiem. Sistēma tiek eh, kavēta, ja tiesnesis eh, atsaka izraidīt personu gadījumā, ja pieprasošajā valstī aizturēšanas apstākļi ir zem noteikta standarta. Mēs zinām, ka cietumi ir pārpildīti, mēs zinām arī gadījums, kad apcietinātās personas netiek uh, uzturēt cilvēcīgos apstākļos, bet tādiem apstākļiem nevajadzētu iedragāt mūsu ticību tiesiskai sadarbībai. Un arī pirmstiesas aizturēšanas periods, arī tiesas procesa gārums ir dažād, dažādās dalībvalstīs. Tad par šiem jautājumiem mums tiešām būs vēl daudz jāstrādā. Es zinu, ka es varu vienmēr paļauties uz Eiropas parlamentu, un es arī ļoti ceru, ka es varu paļauties uz dalībvalstīm. Paldies, komisārs kundze. Un visbeidzot, Gerī kundze no padoms. Paldies komisāra kundzei, godājumie deputāti, liels paldies par šo debati. Ir skaidrs, ka lielākais vairums teica, ka ir ļoti labi, ka mums ir šāda sadarbības sistēma starp mūsu tiesu sistēmām, izmantojot apcietināšanas orderi. Šī sistēma strādā, lai arī tā nav perfekta, un tā ir tālāk jāuzlabo, un es gribētu teikt jums uzreiz, ka mēs esam gatavi efektīvāk un labāk cīnīties pēc šī principa, šī rīka īstenošana. Es arī zinu, ka ir kļūdas, piemēram, nevainīgo cilvēku arestēšanu un līdzīgi, un noteikti no tādām lietām vajadzētu izvairīties. Es varbūt precīzāk izteiktos par vairākiem jautājumiem, kas šeit tika izcelti debatēm. Pirmais jautājums, kas līdz galam nav sakārtots, ir proporcionalitāte. Eiropas apcietināšanas orders tiek izsniegts attiecībā uz tādiem potenciāliem noziegumiem, kur pienākas vismaz 12 mēneši um, cietumsoda. Tā ir standarta prakse jau 50 gadus attiecībā uz izraidīšanu tā darbojas. 57. gadā ir Eiropas padomas izraidīšanas konvencija, tur ir arī ierakstīts šis termiņš. Un pirmajā apusējās izvērtēšanas kārtā, kur mēs spriedām par īstenošanu šim orderim, visās dalībvalstīs tika konstatēts, ka tikai attiecībā uz dažām valstīm ir tiešām gadījumi, kad šis orders tiek izrakstīts tad, kad pārkāpums ir bijis sīks. Un šajās valstīs vienkārši bija tāda praksa rakstīt arī Eiropas orderi, tad, kad tādos gadījumos, kad arī nacionālais orders būtu rakstīts. Tad mums vajadzētu tiešām darīt visu, lai šis Eiropas apcietināšanas orders tiktu attiecināts tikai uz nopietnākiem gadījumiem. Un te es piekrītu komentāriem, runājot par apstākļiem cietumos. Dalībvalstīm ir jādomā par to, lai cietuma apstākļi atbilstu cilvēciskās cieņas e, principiem, lai nebūtu ne degradēšana, ne cilvēciska attieksme, kā tas ir rakstīts trešajā pantā Eiropas cilvēktiesību konvencija. Nedrīkst turēt apcietinājumā, un ja tas tā notiek, tad šo lietu var celt uh, savas valsts tiesā un arī beidzot arī Eiropas cilvēktiesība tiesā. Un par to ir rakstīts 85. pantā līguma. Tur ir iespējams vērsties ar tiesiskiem instrumentiem pret šādu situāciju gan Eiropas līmenī, bet eh, mēs ar lielu interesi arī gaidām zaļo grāmatu, par kuru runāja komisārs kundze. Paldies, Jērī kundze, un paldies visiem, kas piedalījās šajā diskusijā. Tālāk debati par Eiropas apcietināšanas orderi ir pabeigta. Un